Buenos días a todas y a todos. Labrīt, dāmas un kungi. Pirmkārt, gribētu jums pastāstīt, ka šī rīta eksperti laipni piekrita iekļauties, de, iekļauties tādā laika grafikā, lai pēc tam, pēc katras šīs te uzstāšanās būtu vismaz desmit minūšu laika debatēm. Un par to es šiem ekspertiem pasakos jau iepriekš. Lieki nekavējot laiku, pieteikšu darba kārtības tēmas, kas ir iekļauts mūsu šīs dienas darba kārtībā. Vakar, manuprāt, bija ļoti auglīgas debatas. Mēs uzklausījām politisko iestāžu pārstāvjus, arī frankofonijas organizācijas pārstāvi, dažādu Eiropas iestāžu pārstāvjus un tulkošanas dienestu vadītājus, kas pārstāvēja dažādās starptautiskās organizācijas. Vakar šie cilvēki runāja par to, kādēļ vispār ir nepieciešama daudzvalodība, un runāja arī par to, ka ir nepieciešams izglītot jaunās lingvistu paudzes, valodnieku paudzes, un jo īpaši jaunās tulku paudzes, tā lai mēs varētu nodrošināt daudzvalodības eksistenci arī nākotnē. Šorīt dosim vārdu citiem cilvēkiem, ekspertiem, zinātniekiem un pētniekiem, kas nāk no akadēmiskās pasaules. Pateicoties viņiem, mēs varēsim ieskatīties fascinējošajā jauno tehnoloģiju pasaulē. Aleks Vaibels stāstīs mums par perfektāko mašīnu, kas eksistē pasaulē, un šī mašīna nav nekas cits kā mūsu smadzenes. Tātad pirmais eksperts ir doktors Aleks Vaibels. Uh, Karlsrujas universitātes profesors, tāpat arī Pitsburgas universitātes profesors. Jūs daudzi noteikti esat dzirdējuši par viņu, jo viņš ir starptautiski pazīstama persona. Viņš ir uh, sinhronās tulkošanas programmu autors un eksperts. Dod vārdu Vaibelgumam. Vice President Martinez, um, Director General Olga. Martīnesa kungs, ģenerāldirektors kundze Olga Kusmidu Himenes Martīnkungs, protams, eh, šī ir izcila iespēja eh, uzstāties jūsu priekšā un eh, īstenībā esat ieradušies ļoti kuplā skaitā. Tas man ir nu no dienu pagodinājums. Pagājušajā nedēļā mums bija iespēja ierasties parlamentā un pašiem savām acīm pārliecināties, kā tad norisinās tulkošana. Un tulku darbs uz mani atstāja patiešām lielu iespaidu. Tulku pirms tam uh, Vaibelkungs runāja par tulkotājiem. Protams, eh, strādāšana 24 valodās tādā ātrumā. Uh, Tas ir izcils talants. Es runāju pats piecās valodās, bet, nu, es nezinu, šķiet nevarētu notulkot ilgāk par trim minūtēm, jo ir ļoti spēcīgi jākoncentrējas, jums ir jātulko ātrā tempā, tātad šis tulka darbs, tas ir kaut kas, nu, dienu fascinējoši. Šodien es stāstīšu par tulkošanas programmām, un e, šīs ierīces un mašīnas nekādā ziņā nav domātas, lai aizstātu cilvēciskas būtnes. Es runāšu par tādām tehnoloģijām, ko mēs varam izmantot, ko var izmantot pārējie jo mēs eh, Eiropā vēlamies sazināties cits ar citu, neskatoties uz valodu barjerām. Un, protams, mēs nevaram iemācīties pilnīgi visas valodas, un mēs arī nevaram izmantot tādas uh, iespējas kā jūsu Eiropas parlamentā, kaut vai finanšu dēļ. Uh, Es gribēju pateikt, ka mēs dzīvojam tādā globālā ciematā. Mēs visi strādājam kopā, pasauli globalizējas, robežas kļūst zemākas, attālumi mazāki un, un Eiropā. Mēs runājam par integrāciju, neskatoties uz valodu radītajām atšķirībām. Protams, ir cilvēki, kas varētu oponēt, ka visiem vajadzētu runāt vienā un tajā pašā valodā, bet ir arī uh, tāda cita domāšanas skola, kas apgalvo, ka katrai valstī ir uh, jākoncentrējas pašai uz savu identitāti, valodu un kultūru. Un ja mēs vēlamies uh, sazināties ar savām māsām un brāļiem pasaulē, eh, mums ir jāpārver šīs valodu barjeras. Un tad rodas izaicinājums, kā tad sazināties šajā globālajā pasaulē, tajā pašā laikā nezaudējot savu kulturālo identitāti. Eh, Eiropas Savienībā ir 24 oficiālas valodas, ir daudz dialektu un, protams, šādā vidē ir ļoti grūti sazināties. Tagad eh, cilvēki tūko mm, viens otram vai arī uh, Eh, netiek tulkotas viņu runas. Eh, lielākajā daļā no konferencēm, kurās es piedalos, cilvēki runā lauzītā angļu valodā. Eh, šeit ir parādīts attēls, kurā jūs varat redzēt, kādas ir angļu valodas zināšanas Eiropā. Un apmēram 30 līdz 40 procenti Eiropas Savienībā runā angļu valodā pietiekam brīvi, lai varētu arī bez problēmām sazināties cits ar citu. Protams, tā ir liela problēma un nevajadzētu domāt, ka visiem automātiski jārunā angļu valodā. Ko mēs varētu darīt? Protams, eh, ir eh, apmēram 5 100 tūkstoši tūkotāji visā pasaulē, 150 tūkstoši no tiem Eiropā. Eh, tie ir mūsu pētījuma rezultāti, varbūt eh, šeit ir kādas kļūdas. Eh, tirgu apgrozās apmēram 31 miljards dolāru un Eiropas Savienība izdod 1,3 miljardus eiro par tūkošanu mutiski un arī rakstiski. Protams, eh, ir apmēram 6000 valodu visā pasaulē, un ja jūs gribat, lai cilvēki varētu saprasties cits ar citu bez izņēmuma, eh, mēs runājam par dažādām 36 eh, tūkstošiem dažādu 36 tūkstošiem dažādu valodu kombināciju. Un, protams, ir iespējams to darīt ar dažādām programmām. Ir eh, apmēram 300 tūkstoši konferenču Eiropā katru gadu, un tikai vienā procentā no šo konferenču tiek piedāvāts mutiskais tulkojums. Un YouTube katru minūti parādās 13 stundas jaunu video filmu, protams, ir arī televīzija, ir iespējams sadarboties universitātēs, lekcijās arī tiek um, uh, runāts un visu laiku tātad ir šis uh, materiāls ir uh, runa, kas ir jātūko, protams, cilvēki arī sazinās pa telefonu, viņi sazinās ceļojot, un parasti viņi e, cenšas sazināties ar otru viņa dzimtajā valodā. Ko tad darīt? Es domāju, patiešām ir milzīgs izaicinājums, un mēs nevaram Uh, to pievārēt tikai ar cilvēku spēkiem. Mēs esam veltījuši daudz laika un enerģijas, lai rastu automātiskus risinājumus. Vai tehnoloģijas var piedāvāt šādus risinājumus? Uh, Protams, ja notiek vai nu no rakstiskā vai mutiskā tūkošana, ir jāsaprot, vai ir iespējams izmantot tehnoloģijas. Jau ilgāk par 20 gadiem mēs pie tā strādājam, un mēs esam spēruši trīs soļus, un um, katru no tiem divos virzienos. Ja es vēlos, piemēram, pārtūkot runu no angļu valodas uz spāņu valodu, ir nepieciešama īpaša sistēma, programma, kas pārvērtīs uh, Eh, šo eh, runāto tekstu rakstītā tekstā un pēc tam eh, ir nepieciešama vēl viena programma, kas izrunās runu spāņu valodā. Ja jūs vēlaties atbildēt, tad ir nepieciešama programma, kas uh, Eh, atpazīs spāņu runāto tekstu, pārvērtīs to rakstistā tekstā angļu valodā, un pēc tam vēl rakstiskais teksts ir jāpārvērš runātā tekstā. Mēs esam pie tā strādājuši ļoti ilgi, un pēdējo desmit gadu laikā mēs esam apjēguši, ka šādu sistēmu programmēšana ir neiespējama. Mums būs jāievēro ļoti, ļoti daudz dažādu normu, lai eh, varētu saprast eh, cilvēku lietoto valodu. Un mūsu izmantotās programmas un ierīces uh, ir uh, pārbaudītas daudzkārtējos procesos, un es jums tās šodien arī uh, nodemonstrēšu. Protams, ja jūs izmantojat internetu, jūs varat apkopot ļoti lielu uh, daudzumu datu, un pateicoties šiem datiem, mēs varam apmācīt sistēmas. Mēs uh, apkopojam runas, apkopojam tulkojumus, un pateicoties šiem datiem, ierīces mācās tulkot. Es nestāstīšu par visiem Eh, šiem procesiem detalizēti, bet, eh, nu, vienkāršākais piemērs ir eh, vārnīcas, statistikas apkopošana, un tā mēs varam iegūt tādu pārskatu, kā vārdi tiek pārtulkot dažādās valodās, un mēs varam arī labāk apzināties, kādu valodu izmantot konkrētās situācijās. Tālāk mēs e, izveidojām četru pakāpju izpētes darba kārtību un e, vēl 80. gados un 90. gadu sākumā mēs izmantojām vairākas sistēmas. Džanus bija pirmā sistēma, ko izmantojām. E, Eiropā šī ierīce varēja izmantot eh, datus, eh, varēja veidot pilnus teikumus, bet tie bija apmēram 100 eh, līdz 200 vārdi, ko šī ierīce izmantoja. Tātad vārdu krājums nebija pārāk liels. Tālāk mēs izstrādājam spontānas sistēmas. Ja, piemēram, cilvēki par kaut ko runā, viņi var runāt par konkrētu tematu, bet viņi var izmantot eh, ļoti dažādus vārdus, un katram ir savs eh, runāšanas stils. Eh, cilvēki nokremšķinās, samīnstinās, ievēro pauzes, un tas arī ir jāņem vērā veidot šādas sistēmas, jo neviens jau nav identisks. Tagad mēs sākam izmantot uh, ierīces, ko ir iespējams izmantot ikdienas dzīvē. Tātad mobilās tulkošanas ierīces, tās var nesāt līdzi, jūs varat vienkārši kaut ko tādu ielikt kabatā, tas ir ārkārtīgi būtiski humanitārās misijās, cilvēkiem, kas bieži ceļo, policistiem, militāristiem, arī cilvēkiem, kas strādā valdībā, tātad jums ir jādodas kaut kur prom, jums ir jādodas uz citu valstu, un tātad jūs šo ierīci ļoti vienkārši varat paņemt līdzi pieredzi. Tālāk, sinhronā tulkošana uz vietas, piemēram, televīzijā apraidēs, tad ir lekcijas universitātēs, valdības vīru uzstāšanās un tā tālāk. Tagad runāšu par mobilo konsekutīvo tulkošanu. Jūs esat devies, piemēram, komandējumā, jūs vēlaties runāt jaunā valodā un jūs varat uh, Uh, runā dzimtajā valodā, sistēma jūs teikto pārtulko mērķa valodā, un pēc tam otrs cilvēks jums kaut ko atbild, un arī šo tekstu sistēma pārtulko. Eh, kas tāds eh, līdz šim ir jau darīts ar eh, īstiem tūkiem, ar cilvēkiem, bet bieži vien viņi nav pieejami krīžu apgabalos un, protams, var izmantot arī dažādus attēlus, vārnīcas, bet bieži vien tas nu dien ir sarežģīti, jo ar vārnīcas palīdzību jūs nevarat tik aši kaut ko pārtulkot. Protams, ir jārunā arī par drošību, jo jūs nevienmēr varat būt pārliecināts, vai tulks, kas jums dosies līdzi, varēs jums piedāvāt pietiekam precīzu tulkojumu. Ko tad mēs īsti sākām darīt? Mēs sākām izstrādāt sistēmas, ko var izmantot eh, ceļotāji, un vēlējāmies, lai sistēma būtu pietiekami ērti izmantojama, lai mēs varētu to, piemēram, izmantot mobilos telefonos, ir aplikācijas, ko jūs varat lejuplādēt savā vietālrunī, un uh, tas ir visiem pieejams. Tātad šāda programmatūra uh, visiem ir pieejama. Mēs izstrādājām aplikāciju Gibigo, jūs to varat uh, lejuplādēt uz savas, uz savā iPhone vai arī uz Android versijas telefona. Tajā ir apmēram 40 tūkstoši vārdu un īstenībā jums nav nepieciešams internets savienojums, ja jūs izmantot šo sistēmu. Nē, tā ir uh, offline sistēma. Tas ir ārkārtīgi vērtīgi arī uh, cilvēkiem, kas strādā militārā jomā, jo ne jau vienmēr viņiem kaut kur ir iespēja piekļūt E, internetu savienojumam. Tāda izstās šī sistēma, tā ir aplikācija Gibigo, to jūs varat lejuplādēt uz iPad, tātad uz planšetdatoru vai uz savu viedu tālruņa. Now, to preface this, Apple liked this so much that they ran Apple tik ļoti patika šī uh, aplikācija, ka viņi visā pasaulē, Japānā, Kanādā, Austrālijā un ASV sāka uh, reklamēt to. I checked out hostels before booking them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 Es esmu pats šādu aplikāciju lejuplādējis uz savu iPad. Jūs, protams, varat eh, kādam, kas sēž jums pretī, pateikt, ir ļoti jauki jūs, eh, ir ļoti jauki ar jums iepazīties. Un tas pēc tam tiek pārtulkots spāņu valodā. Un pēc tam uh, otrs cilvēks, kas jums atbild uh, spāņu valodā, viņa teikto var pārtulkot atkal spāņu, uh, angliski. Mm. Does he make mistake? Quanto tempo lo han... How long it? No hablo español muy bien. I do not speak Spanish very well. Pero tengo esta máquina. But I have this Mackie. Tengo esta máquina. I have this Mackie. Sometimes we make mistakes. Dažreiz sistēma var kļūdīties. We are making mistakes on occasion. Estamos haciendo errores ubicación. With this machine we can describe our problems. Bien, esta máquina que podemos describir problemas. So, with these devices, pateicoties šīm ierīcēm, tātad eh, aplikācija var lejuplādēt dažādās ierīcēs un uh, Protams, tehnoloģijas kļūdās. Mēs apkopojam šīs kļūdas. Protams, cilvēki arī mēdz kļūdīties un īstenībā viena no tādām izcilajām cilvēciskajām spējām ir iespēja uzreiz labot savus pieļautās kļūdas, bet apkopojot tehnoloģiju pieļautās kļūdas, mēs tās varam apkopot un mēģināt izskaust. Uh, Jūs, protams, tekstu varat arī um, ievadīt uh, ierīcē un uh, uzzināt tulkojumu dažādām frāzēm. Protams, mēs arī mācāmies no kļūdu labojumiem un pateicoties tiem varam apkopot jaunus datus, jaunu informāciju, kas ļauj uzlabot sistēmu. Mēs eh, šīs sistēmas izmantojam arī humānās palīdzības eh, misijās, mēs dodamies uz dažādām valstīm pasaulē, jūs redzat, ka ir nepieciešamas šādas ierīces, protams, eh, tulki ir pieejami, bet nevienmēr tik bieži, kā mums vajadzētu, un, piemēram, šeit taizemē ir uh, ASV spēki, kas, kam ir jāsazinās ar militāriem spēkiem no Dienvidu Austrum Āzijas un ir tāda medicīnas uh, civilās rīcības programma, kas uh, ļauj cilvēkiem uh, sazināties arī ārkārtas apstākļos. Mēs šo ierīci izmēģinājām Taizemē, Jūs varat redzēt attēls no Taizemes, eh, šeit bija arī pasākums Kambodžā un eh, radās eh, saziņas problēmas, tādēļ mums vajadzēja nodrošināt tulkojumu, lai cilvēkiem varētu uz vietas palīdzēt. Mēs to mm, darījām, tā bija human, humanās palīdzības misija, cilvēkiem tika sniegt medicīniskā palīdzība, un, protams, šādā gadījumā saziņa ir ārkārtīgi svarīga bijām arī uh, Hondurasā, un tā bija Pitsburgas uh, humanā organizācija, kas saucās Plecu pie pleca, un šī Pitsburgas klīnika atbalsta sadarbību ar klīniku Hondurasā, tie ir ārsti, kas uh, nerunā spāņu valodā, līdz ar to viņi izmanto mūsu ražotās ierīces, mūsu uh, programmatūru. Protams, tas uh, prasa arī daudz pūļu. Es uh, ceru, es jūs pārliecināju par to, ka uh, tulki cilvēki nevienmēr ir pieejami. Protams, programmas nav tik labas, tik efektīvas kā cilvēki, bet pilnīgi no tām atteikties arī nav iespējama. Mēs protams, vēlamies, lai būtu pieejams arī tulkojums. Un mēs izstrādājam arī cita veida aplikācijas, ko ir iespējams izmantot sinhronajā tulkošanā. Es jau jums demonstrēju, ka aplikācijas eh, nedarbojas tik labi, ja jūs eh, sazināties ar kādu, jo ir iespējams pieļaut eh, kļūdas, bet ir arī dažādas citas situācijas dzīvē. Ir lekcijas, runas parlamentā, telefons, sarunas un. Uh, cilvēki tā tad runā nepārtraukti, un jūs nevarat uh, šos cilvēkus pārtraukt un teikt, lai viņi uh, apstājas uz kādu mirkli, lai jūs varat paspēt iztūkot teikumu ar aplikācijas palīdzību. Mēs apkopojam arī ļoti daudz datu no Eiropas parlamenta, pateicoties tam mēs varam uh, pārbaudīt savus sistēmas un programmatūras, un mēs mēģinājām strādāt pie sistēmām, kas ļauj piedāvāt uh, sinhrono tulkošanu. Universitātēs mēs sastopamies ar uh, līdzīgu situāciju. Tur uz vietas nav pieejami tulki, bet ir studenti, kas, piemēram, nesaprot vācu valodu mūsu Karsrūs universitātē. Un tādēļ mums ir jāizdomā kaut kādas ierīces, kas ļautu šiem jauniešiem arī sekot lekciju saturam piemēram, priekšā stāv lektors, viņš runā valodā, kuru jūs nezināt, un tādēļ mums ir jāparūpēs par to, lai katrs students saprastu viņu teikto. Protams, automātiskās sistēmas mašīnas nekad nebūs tik labas kā cilvēki, bet eh, stādieties priekšā, jūs, piemēram, esat valstī, kur jums nav iespēja izmantot tūka pakalpojumus, nu tad labāk jūs izmantosiet aplikāciju, kādu sistēmu, kas jums sniegs vismaz minimālu palīdzību, lai jūs vismaz saprotat, ko citi jums saka, vai eh, lai jūs varat nedaudz sekot lekcijas saturam. Studenti Vācijā ir sūdzējušies par problēmām. Viņi saka, ka viņi vairāk laika pavada mācoties vācu valodu nekā uh, priekšmeta apgūšanai, un, protams, viņiem vajadzētu iemācīties eh, valodu pirms viņi ierodas valstī, bet mēs eh, gribam viņus iedrošināt mācīties eh, vācu valodu, bet, protams, ir arī šī smadzeņu noplūda, mēs vēlamies, lai cilvēki ierodas arī studēt Vācijā, nestoties uz valodu barjerām. Eiropas komisija mums arī sniedz finansējumu, ir šis projekts EU Bridge, kas um, izstrādāt um, uh, mutiskās un raksturiskās tulkošanas pakalpojumus, un šādi pakalpojumi tiek piedāvāti arī citiem, nevis tikai politiskajā kontekstā. Ir uh, sistēmas, kas atpazīst runātu valodu, uh, Bet, protams, runājot, es uh, nesaku, ka es tagad iepauzēšu, es nesaku komats, punkts, un, protams, sistēmai šāds pauzes ir grūtāk uh, atpazīt, un ja ir tāds garāks monologs, tad uh, tūkošanas ierīcēm tas nozīmē papildus problēmas. Tālāk kā Eh, pārtūkot runāto eh, daudziem cilvēkiem, kas atrodas zālē. Jūs visi runājat eh, dažādās valodās, un jūs varat uzlikt austiņas un klausīties tulkojumu dzimtajā valodā, bet ir iespējams uzlikt tādas īpašas brillītes, kas, kurās ir integrēta tulkošanas sistēma, un jūs uzreiz šo tekstu varat savā dzimtajā valodā tātad redzēt brillītēs. Ko mēs darām Kāšuvis universitātē? Mēs mēģinam izveidot tādu sistēmu, kas uh, palīdz tulkot internetā un pēc tam ir iespējams iepazīties ar tulkojumu dzimtajā valodā. Uh, tā tad runa tiek ierakstīta, pēc tam tā tiek ierakstīta datora serverī eh, un programmatūra atpazīst eh, runu, pārtulko to citā valodā un pēc tam ir iespējams eh, šo runu ievietot tīmekļa vietnē. Tātad students ierodas uz lekciju ar savu datoru un pēc tam viņš var iepazīties ar tulkojumu. Līdz ar to, sakojot lekcijai, izmantojot pats savu datoru. Mēs uh, Eh, šādus projektus esam uzsākuši un ir iespējams eh, iztūkot runas un lekcijas daudzās valodās. Eh, Vācijā mēs izmantojam šādu sistēmu un četrās lekcijās, kad runas tika pārtūkotas no vācu valodas uz angļu valodu. Tāpat ir iespējams tūkot arī PowerPoint prezentācijas, ja studenti neprot vācu valodu, viņi var iepazīties ar prezentācijas saturu angliski. Pēc tam lekciju ir iespējams noskatīties serverī. Studenti lekciju var atkārtot noskatīties vai noklausīties, un viņi var arī sameklēt sev nepazīstamos vārdus, jo teksts ir arī pēc tam pierakstīts. Viņi vienu vārdu var ierakstīt meklētājā un atrast to tematu, ko viņi meklē. Protams, ir ārkārtīgi daudz izaicinājumu, lai sistēmu padarītu labāku. Es jau runāju par tādu secīgu monologu, es taču nesaku komats, tad, kad es runāju, bieži vien runa ir fragmentāra, spontāna, dažreiz mēs uh, klepojam, dažreiz mēs smejamies, dažreiz mēs pat dziedam lekciju laikā. Nu, arī tas viss ir jāņem vērā. Protams, katra cilvēka vārdu krājums arī ir atšķirīgs. Protams, eh, eh, pasniedzēji, eh, lasot lekcijas, izmanto ļoti daudz terminoloģijas un tulki eh, arī lūdza, lai es eh, viņiem eh, piedāvāju savu prezentāciju, lai es to atsūtu. Tādā veidā viņi varētu sagatavoties labāk un varētu sagatavot visus nepazīstamos terminus. Protams, tam visam ir jānotiek arī ātri un. Uh, gan cilvēkam, gan mašīnai ir grūti pārtulkot ar ļoti maz kavēšanos, lai cilvēki varētu reālajā laikā sekot lekcijas norisei. Nu, vācu valoda ir īpaši ciets rieksts. Tie, kas uh, runā vācu valodā, zina, ka uh, Mm, ir tāda nejauka īpašība vācu valodai, proti e, darbības vārds bieži vien atrodas teikuma beigās, un jums ir jāgaida, kamēr teikums beigsies, lai jūs zinat vispār, kas notiek. Un tāpat ir ļoti gari teikumi, ir gari vārdi, un, e, ja mēs runājam par e, vārdu kļūdu atpazīšanas līmeni, tad īstenībā vācu valodā eh, tiek, atpazī, tiek atpazīts eh, mazāks kļūdu skaits. Tas ir 4 pret 1 salīdzinājumā ar, ar eh, angļu valodu. Protams, ir jāsaka, ka ir valo, vārdi, kam ir dažādas nozīmes, piemēram, vārds forcaichen vācu valodā tiek tulkots kā angļu valodā tiek tūkots kā sign, kā zīme vai arī kā tāda ļaunvēstoša zīme, bet nevienmēr tas ir precīzais tūkojums. Protams, ir arī daudz citu problēmu. Mēs izmantojam uh, vācu valodā daudz um, angļu vārdu, mēs runājam par lāzeriem, iPhoneiem, iPadiem un tie tiek izrunāti ar vācu akcentu, lietojot šos vārdus vācu valodā, kas, protams, sistēmām arī rada grūtības vārdu atpazīšanā. Un vārdi tiek arī deklinēti vācu valodā. Piemēram, mēs sakam downloaded. Un e, tātad e, vārds tiek e, izmantots, angļu vārds, bet tas tiek locīts pēc vācu modes. Un tādēļ šīs sistēmas nepārtraukti ir jāsaskaņot. Mēs uh, sistēmas regulāri mēģinām pielāgot jaunajiem apstākļiem, mēs izmantojam PowerPoint prezentācijas, datoros tiek uh, izmantot šīs sistēmas, lai atpazītu kļūdas, lai varētu tās uh, izskaust, mēs izmantojam arī internetu, meklējot dažādus dokumentus un pateicoties datu apkopošanai, mēs varam um, savākt tādu lielāku vārdu kopumu un analizēt eh, pieļautās kļūdas, bet kā to visu izmantot, ņemot vērā to, ka ir 6000 valodu visā pasaulē. Mēs gribam, lai tehnoloģijas ir pietiekami lētas, pieejamas un lai tās varētu izmantot arī attiecībā uz mazākām valodām, kurām nepie, netiek piešķirts tik liels finansējums to saglabāšanai. Uh, es saprotu, ka man vairs nav palicis daudz laika, tādēļ e, mēģināšu tūlīt beigt savu uzstāšanos. Tā tad vai ir iespējams e, šādas mašīnas izmantot, vai e, tās varētu aizvietot tulkus cilvēkus? Nē, tas nav iespējams, bet, protams, jūs varat varētu uzdot jautājumu, vai mēs mēģinam aizstāt cilvēkus tūkus. Nē, protams, mašīna vienmēr uh, tekstu pārtūkos daudz sliktāk nekā cilvēks. Eh, mašīnai ierīcē nav ne intuīcijas, nekādu citu sajūtu, un tā ir galvenā atšķirība starp cilvēku un mašīnu. Un jāsaka, ka daudziem no mums nav iespēju klausīties tulkojumā, daudziem nav tāda iespēja kā jums izmantot to ikdienā. Mums ir jāsaprot, ka bieži vien ir jāsamierinās vai no nu ar tādu lauzītu angļu valodu, vai arī jāstrādā bez tulkojuma vispār. Uh, mums ir eh, jāsaprot, ko tad īsti darīt, vai mēs vēlamies atgriezties viduslaikos, kad īsti neviens nesaprot, ko saka valdība un, piemēram, ko saka priesteris baznīcā. Nē, mēs gribam saprast, ko mums saka un. Uh, Eh, arī ar savu sistēmu palīdzību mēs negribam cilvēkus kavēt apgūt svešvalodas. Īstenībā, pateicoties šīm aplikācijām, cilvēkiem būs vairāk motivācijas apgūt svešvalodas, un daudz no cilvēkiem tūkošanas ierīces izmanto, lai apgūtu valodas. Kāda ir mūsu misija? Mēs vēlamies eh, izveidot tādu daudzvalodības dimensiju, lai cilvēki varētu integrēties un saprast cits citu. Mēs vēlamies uh, saglabāt un attīstīt eh, valodu daudzveidību un šo kultūras mantojumu. Mēs negribam, lai eh, šie pakalpojumi tiktu pārcelt uz citām vietām eh, pasaulē. Mēs gribam paši tos piedāvāt. Un, protams, mēs to varam sasniegt tikai tad, ja mēs integrēsim gan cilvēku, gan iekārtu spējas un izmantosim tās ikdienā. Un mēs uzskatām, ka ir jābūt pietiekami simbiotiskiem risinājumiem, proti izmantojot cilvēku spējas un iemaņas, tās papildinot ar iekārtu iespējām. Un īstenībā šī simbioza ir galvenais risinājums. Paldies! Muchísimas gracias, doktor Vaibel. Liels paldies! doktoru Vaibu. Iesākumā gribu sacīt, ka priekšstādātāja vietnieks atvainojas, viņam diemžēl bija jādodas projām, viņš nevarēja vairāk laika pavadīt kopā ar mums. Tagad jums ir iespēja izteikties, ja gribat uzdot jautājumu vai pakomentēt. Cerams, ka Makīka aparāts tika nodāvēts eh, spāņu valodā, darbosies un spēs pārtūkot jūsu jautājumu. Šī ir iespēja uzdot jautājums. Lielas paldies par šo aizraujošo, aizraujošo uzstāšanos. Man ir jautājums par anticipāciju. Jūs to minējāt par tādām valodām, kurām darbības vārds ir teikuma beigās, piemēram, tā kā vācu valodā vai turku valodā, tas ir vēl sarežģītāk. Uh, Vai es pareizi sapratu viens vārds vāciski un četri vārdi angliski, vai jūs varētu paskaidrot, kā tas darbojas? Jā, tā ir um, salikteņa problēma. Vācu valodā mēs veidojam tos garos vārdus. Slavenais uh, joks ir uh, vienā vārdā var pateikt vācijas kapteinis, kurš vada kuģis pa Donavu supi. Uh, Un e, vēl viens izaicinājums, ar kuru, kuru mums met vācu valoda, ir tas, ka tur ir deklinācijas un konjugācijas, un to nav viegli pārcelt citās valodos. Turku valodai, protams, ir ļoti bagāta morfoloģija, tā ir milzīga problēma. Mēs e, strādājam ar šiem morfoloģiskiem analizatoriem, tie arī anal darbojas arī krievu valodā, un uh, Japāņu valodā, tā tad eh, līdz ar to ir sadalījums sarežģītāks valodā, kurā tiek tūkos. Tā tad jautājums tiek turpināts. Vispirms eh, runa tiek pārvērst rakstītā tekstā un tad atkal eh, atpakaļ. Tā tad nav anticipācijas, kāda tā ir tulkiem atbilda. Nu, patiesībā divas lietas te tiek apvienotas. Milzīga problēma saistībā ar vācu ir verba, jeb darbības vārda anticipācija, piemēram, Vācijas Akih Melde Mihcudem konferences, kas notiks nākošu nedēļu. Un vai jūs esat eh, reģistrējušies vai atkal atcēluši savu pieteikumu, tas eh, tikai teikuma beigās paliek eh, skaidrs, un angļu valodā tā nav. Protams, ka tūkiem būtu pārstāst par to pastāstāmi. Ja jūs nepareizi uzminat, kas beigās būs, tad jums ir jālabo savus teikumus. Un šāda spēja piemīt uh, tulkiem cilvēkiem, viņi saprot saturu un tad labo šo savu kļūdu, bet uh, aparāts to nevar darīt. Parasti notiek uh, šādā gadienā ka tā, ka darbs it kā tiek atmests un tad paliek kaut kāda nepabeigta doma. Tātad tā lieta mums ir jārisina, taču uh, tā jāņem vērā, ka tulkiem šeit ir Uh, atmiņas problēma. Jums ir jāatceras uh, tas, kas bija pirms desmit minūtēm teikts, un cilvēka atmiņas spējas ir ierobežotas, bet uh, aparātam šāds problēmas nav. Tā tad ir gadiena, kad aparāti darbojas labāk nekā cilvēki. Vārds sakot, ir runa par sadarbību. Lielas paldies! Vai vēl kādam ir jautājumi? Jā, ja? lūdzu. Liels paldies! Šis ziņojums bija ļoti interesants. Tas ne, nepārprotam liecina par attīstību mutiskajā un rakstiskajā tulkošanā sevišķi ņem vērā starptautiskos procesus. Man šķiet, ka jūs visvairāk uzmanības pievēršas, pievēršat tehniski lingvistiskajiem komponentiem. Ir vairākas lietas, kas ir ar to saistīts. Es uzskatu, ka ir svarīgi. Uh, domāt, kādas būs sekas tuvāko 5-6 gadu laikā, ja jūs raugāties uz mm, tehniskās tulkošanas, aparātu tulkošanas mm, attīstību. Te arī jādomā par to, kā motivēt cilvēkus mācīties svešvalodas. Uh, Eh, šeit eh, pastāv risks, ka jūs radāt ilūziju, ka apgūt valodas ir viegli. Un tas ir visaptvarošs risks, un kad jūs ar cilvēkiem apspriežat, eh, kā attīstās dažādās svešvalodu apgūves metodas, tad runājot par tulkošana ar ierīces palīdzību, tad ir šīs tendences jāharmonizē, jāsaskaņo, jāveicina um, valodu apguve. Un vēl viena lieta, kā tas uh, varētu tikt izmantots? Skaidrs, ka um, valodas mainās, un uh, tad, ja. Jā Eh, tas konteksts, eh, tas vārdu krājums, eh, kas tiks iesai, ielikts aparātā gada gaitā mainīsies, un arī mutiskajam tūkam ir tātad jau jāieliek šī spēja strādāt šādos apstākļos, arī konkurēt ar aparātu. Paldies! Jā, es piekrītu, saka Vaibla kungs. Es pilnīgi piekrītu jūsu paustiem komentāram. Es domāju, eh, šī iespēja ir sniegt uh, uh, mutisko tūkošanu, uh, Tūki tātad sniegs e, šos pakalpojumus tad vien, ka tas ir iespējams, jo, protams, ka viņi labāk saprota kontekstu un vēstījumu, kas tiek paust aparātu tūkot visnotaļ mehānismu, kā jau redzējāt, un, protams, tā izraisīsies kļūdas. Tātad šāda veida tulkojums nebūs īpaši vērtīgs, kad ir nozīme katram vārdam tieši detalizētajām niansēm. Šādos gadījumos labāk tulkot cilvēki, jo, protams, viņi saprot, ko runātājs mēģina pateikt. Protams, eh, daudz te ir runas par tādiem diplomātskiem aspektiem. Cilvēki, tulki pat eh, humānās misijās ir vērtīgāki nekā aparāts, jo šis cilvēks tūks darbojas ne tikai kā tūks, bet arī kā asistents, palīgs, viņš sasaist abas kultūras. Līdz ar to cilvēks spējas ir daudz plašāks nekā ierīces nodrošinātās spējas, un nākotnē es eh, varu uh, eh, solīt, ka lielākā vērtība būs tieši uh, um, kvalitāti, un to var nodrošināt cilvēks. Runājot par ikdienas lietām, par avīzēm, piemēram, mm, par vispārējām ziņām, tad to nevar ikdienas nodrošināt ar cilvēku. Ja es uh, uh, savā universitātē pieprasītu, lai būtu desmit tūki pieejami manām lekcijām, tad viņš man vienkārši ar smiekliem izvadītu ārā no savu biroju. Tātad. Uh, aparāti vienkārši ļauj rast iespēju par to, kas tiek sacīti. Nav tā, ka um, mazinās valoda apguve, tāpēc, ka būs pieejami šādi aparāti. Cilvēki mācās valodu tad, ja viņus interesē kultūra. Un uh, kultūra savukārt ir uh, ieinteresēta tad, ja jūs doties uz šo valsts, bet tad, ja jūs tur nevarat komunicēt, tad um, jums ir grūti. Uh, tad patiesībā ir sagaidāms, ka cilvēki dosies ar šīm ierīcēm uz uh, viņu, viņu intereses loka valsti, un tad viņi, viņos vēl vairāk modīsies interesi par šo valstu un kultūru, un tā viņiem apgūs valodas. Elizabete Krone no Ārtes. Es izteikšos franciski. Runātā valoda lielā mērā atšķiras no rakstītās valodas. Pirmkārt ir uh, melodija frāzē, te es daudz uh, esmu strādājis ar vācu valodu un uh, spriežot pēc frāzes muzikāliem aspektiem var jau paredzēt, kāds būs verbs un kas, kāds būs saturs. Uh, bet uh, eh, ar ierīci tūkošana tiek īstenota tā, it kā tas būtu rakstisks teksts, uh, tādā veidā sastādīts. Iespējams, ka jārau, jāmeklē risinājumi šādā virzienā. Jā, turpina Vaibelkungs, uh, arī jums piekrītu. Pirmkārt, uh, pastāv vēl mm, triviālāka problēma kā šī mīnstināšanās un aparātiem tas ir ļoti grūti tulkojums, bet cilvēkiem nav problēma. Ja es, piemēram, ierakstītu jūsu telefonu sarunas ar jūsu ģimeni, mēģinātu to uzrakstīt tekstā, un ja jūs nolasītu šo tekstu bez vismazākās uh, kļūdas, tad jūs uzskatītu, ka uh, cilvēki, kas to ir uzrakstījuši, ir bijuši vieglā reibuma stāvoklī, jo, jo vienkārši tur parādās mīnstināšanās, ē, e, un tādas lietas, kas cilvēkiem nav problēma, bet aparatiem ir. Turklāt vēl ir izruna, teikuma melodija. Arī tas ir papildu izaicinājums ierīcēm. Mēs to nedaudz izmantojam. Uh, lai atrastu tās vietas, kur būtu jāliek punkts un, tā sakot, veidot struktūru. Bet, protams, tas ir vēl viens sarežģītības slānis. Mēs pie tā vēl strādājam, veicam pētījums, taču vēl darbs nav beidzies. Tātad, kā var šo emociju, kas ielikt teikumā atainot, kā šo leksijas virzību atainot uh, ierīts tūkojumā. Tātad šīs ierīces tikai ļauj mums iegūt tādu vispārēju iespaidu, kaut arī mēs negūstam visu to cilvēku runas pilnu ainu. Paldies! Es ierosinātu uzklausīt vēl divus jautājumus, un tad pāriesim pie nākošā runātē. Salība Eilī no Eiropadomas. Paldies par jūsu prezentāciju! Es saprotu, ka šīs iekārtas lietojams atšķirīgās situācijas kontekstos, taču ir viena situācija, viens konteksts, ar, par kur stāstījāt. Un te man rodas jautājums, vai vispār uh, ierīces nekaitē patiesībā. Humanitārās krīzes situācija. Jūs priekšā cilvēki, kas ir fiziski uh, cietuši vai kam ir garīga trauma, un viņiem ir jārunā ar, piemēram, ārstu. Kā jūs varat panākt, lai bērns runātu ar ārstu, ja viņam tas jādara savu ierīci? Vai patiesībā tas ne, uh, netraucē interpretācijai. Cilvēki šādā situācijā ir ārkārtīgi svarīgi. Es eh, varu iedomāties, ka šādā situācijā jūs, jūs negribētu lietot ierīces. Paldies par šo jautājumu, saka Vaibelkungs, jo arī mums bija šādas bažas un bailes. Divas lietas notiek. Pirmkārt, mēs sākam izmantot eh, vienas valodas eh, nesējus vietējos cilvēkus, kuri darbojas tādi kā asistenti. Jums ir taisnība ja amerikāņu uh, armijas uh, pārstāvis uh, stāv blakus uh, taizemiešu bērnam, tad viņam bail paliek. Taču mums ir taizemieši vai kambodži, kambodžieši, kuri prot tikai šo valodu, bet viņi veicina uh, tomēr komunikācija tātad eh, tulkošana it kā nodrošina ierīces, taču vēl ir klāt šis asistents eh, vietējās valodas nesējs. Un vēl otra lieta. Mm, mūs pārsteidz jūs sacītais. Es esmu ceļojis pa visu pasauli ar šādiem um, Eh, šādās misijās, un es esmu secinājis, man, es biju domājis, ka cilvēkiem ir, būs bail runāt ar mikrofons, ar mikrofonu, bet cilvēkiem nav uh, uh, zāles pieejams, uh, taču, kad viņi nāk uh, pēc viņu Tailenola, viņiem vienalga ir viņu telefons, un līdz ar to cilvēkiem izrādās vairs nav grūti runāt pa telefonu vai ar mikrofonu starpniecību. Līdz ar to pasauli ir mainījusies, un problēmas šajā jomā, ka cilvēkiem būtu bail runāt uh, caur mikrofonu, vairs nepastāv. Liels paldies! Tagad pēdējais jautājums no Skavrānski kunga. Runāšu poliski. Chciałbym serdecznie pogratulować wspaniałej prezentacji. Gribu apsveikt jūs ar šo lielisko prezentāciju un gribu arī paust pārliecību, ka šāda veida mutiskai tulkošanai būs pieejam, būs eh, plašs lietojums pasaulē, taču gribētu vērst jūs uzmanību vienu sociālo aspektu. złego stosowania tego systemu. Valīzes, valīzes sistēmas gadījumā izrādās, ka bieži vien šī sistēma netiek pareiz lietot un tā tiek aizstāta. Un to lieto simultānās tūkošanas vietā un arī šajā gadījumā mūsu profesijas skatījumā svarīga ir misija. Mums ir jāizskaidro pasaulē ka šādu sistēmu lietošana ir ierobežota, ierobežošana un nevar aizstāt uh, cilvēkus, tulkus. Vaible kungs. Jā, es jums pilnīgi piekrītu. Un arī mēs par to stāstam arī savā prezentācijā. Es to paudu. Ja mēs uzskatīsim, ka visas tehniskās uh, problēmas ir uh, atrisināts un vairs nebūs nekādu pārpratumu tūkojumā, tad tas būtu nepareizs viedoklis. Es nedomāju, ka tā patiesībā notiek. Uh, vingrinājumos, uh, pārbaudījumos, eksperimentos, kuros piedalāmies, ir pieejami arī, arī tūki, taču viņi nav daudz. Jūs jau attālos redzējāt, ir kādi pieci, seši tūki, kas ir daļa no grupas, daži uh, nav tādi eksperti kā jūs, viņi vienkārši uz vietas tiek uzmeklēti. Te, protams, var rasties problēmas ar viņu tulkošanas kvalitāti, un tomēr ārsti uh, labprātāk izvēlas tieši šādus tulkus viņu kultūras zināšanu integrēšanās pakāpstēļ. Taču ir tādas ikdienišķas lietas, kas ir uh, Eh, jāizmanto. Mēs šādas eh, ierīces, piemēram, izmantojam eh, tādās situācijās, kad ir jāizdomā, kurš pie kura vērsīsies. Vienkārši tas ir instruments, kas kalpo kādam mērķim, un vislabākais simbiozes paraugs, par kur runāju. Tūka nodarbināšana ar vienu ir ļoti svarīga un tikai tāds parastākās ikdienišķās lietas var uzticēt ierīcei. Lielas paldies! Paldies doktoram Vaibelam par šo aizraujošo prezentāciju. Y necesitamos un minuto y medio para que las nuevas Un tagad mums nepieciešama pusotra minūte, lai nodrošinātu, ka visas jaunās tehnoloģijas darbojas pirms Vārdosim nākošajam runātājam. Bien, es un placer presentarles ahora a un. Esmu pagodināts jums stādīt priekšā pētnieku, doktoru Hervē Adelmanu. Viņš ir pētnieks Ženēvas Universitātes medicīnas fakultātē, un viņš mums stāstīs par šo aizraujošo Eh, situācija, kas notiek ar jūsu smadzenēm, kad jūs strādājat par konferenču tūku. Viņš mums pastāstīs, kas reāli notiek mūsu tūku galvās šajā pašā brīdī. Es ceru, ka tūki tomēr spēj strādās. Labdien, dāmas un kungi! Liels paldies, ka uzaicinājāt man uz šo interesanto prezentāciju. Uh, Es ceru, ka arī mana prezentācija būs eh, uzdevuma augstumos eh, mana runa būs veltīta neiroloģiskajiem pētījumiem par sinhrono tulkošanu. Tas būs nedaudz cits aspekts, bioloģiskais aspekts, kuram pieskāršos. Nekādā gadījumā mēs nevēlamies atteikties no tās maģijas, kas saistās ar sinhrono tulkošanu. Mēs vienkārši mēģinām izpētīt, kā darbojas sinhronā tulka smadzenes, kā viņš var iemācīties šo amatu. Mēģināšu paskaidrot, kādēļ tulki, sinhronie tulki mums ir tik interesants materiāls kādēļ mēs vēlamies pētīt tulku smadzenes. Nu, tas ir ļoti vienkārši izskaidrojums, jo tulkošana ir ļoti sarežģīts uzdevums, kas prasa ļoti augstu līmeņa koncentrāciju, valodu zināšanas. To nevar paveikt vienkārši iemācoties valodas, ir nepieciešams ilgi praktizēties. Mūsuprāt, tas ir lielisks modelis neiroloģisko pamatu pētīšanai. Um, e, tulkam ir nepieciešama ļoti augsta līmeņa lingvistiskā un kognitīvā kontrole. Mēs mēģinājām pētīt, kā smadzenes adaptējas tām vajadzībām, ko, tām prasībām, ko izvirsa šīs te sarežģītās manipulācijas vai sarežģītie uzdevumi. Kā jau es teicu, tulkošana prasa daudz ko vairāk, ne tikai valodu zināšanas. Par to jūs runājat vakar, runājot par tulku izglītošanu. Tulkošana ir ļoti sarežģīta, uh, sarežģīts uzdevums. Piemēram, tulkam ir jāuztver viss, viņam ir ne tikai jāuztver tas, ko jūs ko runājat, bet arī tas, ko viņš pats saka. Nu, ilustrācijai es varētu piedāvāt šādu attēlu. It kā jums vajadzētu divās valodās sekot manai prezentācijai, bet ar nelielu nobīdi. Bet tas vēl nav viss, ir arī ļoti liels valodnieciskās prasības. Tulkam ir jāsaprot avotu valodas saturs un jāiztulko. Šī ziņa pietiekam precīzi un ticam. Es ceru, ka tieši tas šobrīd notiek zālē, kad jūs klausties tulkojumu. Manuprāt, ar to arī saistās tulkošanas maģija, ja tā var teikt. Lai to varētu tūks izdarīt, tad viņam ir nepieciešams īpašas kapacitātes, jābūt ļoti uzmanīgam un jāspēj arī pārvaldīt kognitīvās kapacitātes, visu laiku jāklausās un jāpārvērš dzirdētais citā valodā, bez kļūdām, jābūt ārkārtīgi elastīgam. Bilingvālās smadzenes neiroloģiskajās zinātnēs ir ārkārtīgi interesantas, un šī interese aizvien pieaug. Šķiet, ka bilingvālu cilvēku smadzenēm ir zināmas priekšrocības. Šīs priekšrocības ir saistītas tieši ar izpildu funkcijām. Bilingvāliem cilvēkiem ir labāka uzmanības kontrole, viņi vieglāk pārslēdzas no vienu uzdevumu uz citu. Mm Tāpat arī viņi spēj labāk apspiest kādu no uh, uzmanības zonām vai uh, darbības zonām. Ir jauni pētījumi, kas rāda, ka divvalodīgi vai bilingvāli cilvēki uh, ir tādi, kuriem ir labāks kognitīvās rezerves, kas viņus var pasargāt no uh, vecuma demences. Tātad bilingvāli cilvēki sasirgst ar šo demenci vismaz piecus gadus vēlāk nekā vienkāršie cilvēki. Es domāju, ka tā ir laba ziņa visiem klātsošiem. Nedaudz ilustrācijai parādīšu Uh, publikāciju skaitu, kas saistās ar daudzvalodīgu cilvēku kognitīvām funkcijām. Jūs redzat, ka pēdējo 15 gadu laikā šo publikāciju skaits ir strauji pieaudzis. Uh, tas ir kaut kas tāds, kas šobrīd ir ļoti modē. Bet tagad pāriesim pie tīrās neirozinātnes. Pavisam īsi iziesim cauri dažām vēstures lapusēm, pārāk daudz laika mums tam nav. Uh, Neiroloģisko zinātņu rašanās sākums ir daudz senāks nekā 19. gadsimts, bet 19. gadsimtā parādījās frenologi kas uzskatīja, ka uh, smadzenes sastāv no neatkarīgiem orgāniem un katram ir sava funkcija. Viņa uzskatīja, ka šos orgānus atspoguļo galvaskausa izcilnīši vai pauguriņi. Līdz ar to frenologi pētīja, taustīja šī galvaskausu un kartēja to. Mēs šodien zinām, ka viņiem nebija taisnība, taču tie ir neiroloģisko zinātņu pirmsākumi. Pēc tam tika pētīta saistības starp smadzeņu bojājumiem un cilvēku uzved, uzvedību. Un te nu mēs nonākam modernajā periodā. Šeit mēs redzam kādus ļoti slavenus smadzenes un ļoti slavenu cilvēka portretu. Tas ir Piers Pols Broka. Šeit ir smadzeņu priekšgals, kreisajā pusē un labajā pusē smadzeņu aizmugures daļa. Broka atklāja kādu pacientu, kur uzvārds bija Leborņi, un šis cilvēks varēja pateikt tikai vienu zilbi, tan, ko viņš nemitīgi atkārtoja pēc nāves tika atklāts, ka cilvēkam šajā smadzeņu daļā bija bojājums. Šobrīd tas tiek saukts par brokas lauku. E, tas ir e, lauks, kas atrodas cilvēka smadzeņu pieres daivā un ir atbildīgs par runāšanu. Eh, par skaņu izdvešanu. Cilvēkam eh, Leborņam šī smadzeņa daļa bija bojāta, un viņš tādēļ nespēja runāt. Viņš varēja ļoti labi saprast visu to, ko viņam teica, bet pats nespēja producēt runu. Nedaudz vēlāk parādās cits profesors Karls Vernike, kurš uh, novēroja arī dažādas valodnieciskas problēmas cilvēkiem, valodas ražošanas problēmas cilvēkiem uh, ar smadzeņu bojājumiem viņš atklāja Vernikas lauku, kas atrodas lūk šajā te smadzeņu daļā, e, kas ir atbildīga par runas sapratni. Es, protams, to visu vienkāršoju. E, Pacienti, kurus novēroja Vernika, nespēja saprast vārdus, bet varēja, varēja vārdus veidot bez lielām kļūdām. Tātad šeit ir redzams, ka valodas saprašana un valodas runāšana ir divas atšķirīgas funkcijas, kas atrodas, par kurām atbildīgas smadzeņu atšķirīgas daļas. Vēl gribu pieminēt Vilderu eh, Penfildu, kas dzīvo nedaudz vēlāk un kas pētīja dzīvus cilvēkus, nevis beigtu cilvēku smadzenes. Viņš bija neiroķirurgs un izmantoja elektrostimulāciju, uh, pievienoja pacientu smadzenēm elektrodus operācijas laikā. Cilvēks tā tad neizjūt sāpes, jo viņam bija anestēzija, bet šis profesors Penfields kartēja dažādās smadzeņu daļas un to uh, funkcijas, gan sajūtu funkcijas, gan kustību funkcijas. Sajūtas ir tēlot šeit zilā krāsā, kustības sarkanā. Uh, Tātad notikusi ir pārēj no mirušu cilvēku smadzeņu pētīšana uz dzīvu cilvēku smadzeņu pētīšanu. Mūsdienās, paldies Dievam, ir pieejamas mazāk invazīvas tehnikas, par kurām es arī stāstīšu. Šeit jūs redzat magnetiskās rezonances skeneri ko mēs izmantojam savos pētījumos. Magnētiskā rezonanse, funkcionālā magnētiskā rezonanse palīdz iegūt ļoti precīzus smadzeņu attēlus, ne tikai struktūrāls, bet arī funkcionālos smadzeņu attēlus. Parādīšu dažus piemērus. Šeit mēs redzam skenētās smadzenes, eh, kreisajā pusē smadzenes redzams no augšpuses labajā pusē mēs redzam smadzenes, kas parādās no priekšas. Mēs redzam visu smadzeņu, smadzeņu saturu, gan no virspuses, gan centru, gan arī aizmuguri. Mēs varam tām iziet it kā cauri, un šeit atkal cita dimensija, mēs varam apskatīt smadzenes no visām pusēm, nevis no iekšienes. Mēs redzam tātad smadzeņu morfoloģiju kopumā, bet arī smalkākas lietas, tādas kā saistību starp neironiem. Tas, kas izstās pēc spageti, e, ir patiesībā tie vadiņi, kas salie, savieno dažādos nervus vai ne, neironus, kas kustās smadzeņu iekšienē. Uh, Tālāk mēs varam vērot arī smadzeņu funkcijas. Un šeit es gribu ilustrēt divas sensorās funkcijas. Ir smadzenes, kurām ir sniegts vizuālais stimuls, un mēs redzam, ka parādās smadzenes aizmugurējo daļā, pakauša daivā, parādās uh, aktivitāte. Tālāk auditīvā stimulācija cilvēks klausās kaut kādus teikumus, un mēs redzam, ka uh, Eh, dēniņu daivā, gan kreisajā, gan labajā pusē, ir diezgan liela aktivitāte tajā laikā, kad cilvēks klausās šos te audio stimulus. Kā jūs redzējāt, smadzenes sastāv no vairākām zonām, kas savā starpā ir saistītas, un pateicoties tam mēs varam nākt klajā ar komplicētām uzvedības, eh, komplicētu uzvedību ikdienā. Šeit mēs redzam smadzenes no viena sāna un dažādajās krāsās ir atspogļots dažādās smadzeņu daivas. Katrai daivai, varētu vienkāršotā veidā teikt, ir savas funkcijas. Pakauša daiva atbildīga par Rēdzi Paura Daiva atbildīga par sensoro integrāciju, Dēniņu Daiva, ko pirmīt pieminē, ir atbildīga par dzirdi, par emocijām, par atbildību, un visbeidzot Pieres Daiva ir atbildīga par ļoti uh, modernām smadzeņu funkcijām, kas ir evolucionējušas pēdējās. Tās ir eksekutīvās vai izpildu funkcijas, kognitīvās funkcijas un kustība tulkošanas laikā mūs visvairāk interesē tieši deniņu un pieras daivas. Mēs uzskatām, ka acīm redzot tās būs atbildīgas par vārdu uzklausīšanu, uztveršanu un uh, pārveidošanu. Mēs mēģinājām pētīt, kas notiek smadzenēs un kā sinhronā tulkošana ar laiku ietekmē smadzenes. Mūsu pētījumu gaitā pētījām divas eh, studentu kohortes Ženēvas tulku skolā un bija arī kontrols grupa. Tātad studenti, kas runāja vairākās valodās, bet nebija tulki. Viņi gan varēja veikt ļoti vienkāršus tulkošanas pasākums. Ženevā mēs varējām ļoti labi atrast šādas te eh, tulku populācijas un arī netulku populācijas, tātad kontrols grupu, kas runā vairākās valodās. Uh, tika veikti eh, magnetiskās rezonances eh, pētījumi, uh, gan e, kontrolas grupai, gan arī tulkiem sākumā, mācību sākumā, un pēc tam pēc 15 mēnešiem, kad tulki bija izmācījušies šo te tulkošanas maģistratūras programmu, atkal tika veik, dot tie paši uzdevumi un notika skenēšana. Un katrā reizē dalībniekiem bija jāveic trīs uzdevumi tajā brīdī, kad tiek veikta magnētiskā rezonanse. Tas nebija īpaši patīkami, jo viņiem, viņi tika ievie, ievilkti tādā kā tunelī, kur uh, tiek veikta šī magnētiskā magnētiskā rezonanse. Arī MRS ir ļoti skaļš, eh, bet tāpat laikā mums bija nepieciešams viņiem eh, likt veikt kaut kādas tulkošanas darbības vai atkārtošanas darbības. Diemžēl nebija iespējams likt viņiem tulkot runu šo te aparātu trokšņu dēļ, taču mēs lūdzām viņiem iztulkot teikumus. Uh, fontrokšņi bija pārāk lieli, un tādēļ pa vienam teikumam notika šī te atkārtošana vai tulkošana, un nemitīgi tika novērotas smadzenes un tie procesi, kas tajās notiek. Jūs noteikti zinat, no kā sastāv sinhronā tulkošana. E, tā sastāv no vairākām lietām, vairākiem uzdevumiem, kas jāveic nemitīgi. Tātad ir jāuztver vārdi, jāsaprot tie, jārada pašam vārdi, ir arī automonitorings vai pašuzraudzīšana. Tātad tu pats uzraugi to, ko tu saki. Uh, un arī mm, sinhrona abu valodu pārvaldīšana. Mēs nevarējām visu šos procesus novērot. Mēs vēlējāmies uh, analizēt tieši to, kas nav mehānisks. Mm mums visinteresantākie šķita abu valodu pārvaldīšanas procesi lai tulkojums būtu labs, tad tas tieši ir ļoti svarīgi. Mēs vēlējāmies pētīt to, kuras smadzeņu daļas tika iesaistīts, un tādēļ mēs salīdzinājām to, kas notiek smadzenēs uh, tad, ja cilvēks atkārto to, ko viņš ir dzirdējis tajā pašā valodā, un kas notiek smadzenēs, tad, ja notiek patiesa sinhronā tulkošana. Tātad frāžu vai teikumu uh, uzklausīšana un saprašana ir viena lieta, bet sinhrona tulkošana ir cita lieta. Un tagad mēģināšu parādīt, kas notika šajās dažādajās uh, dažādos attēlos. Šeit mēs redzam rezultātu, kas notiek smadzenēs, tad, ja cilvēks vienkārši klausās to, ko viņam saka. Ir diezgan spēcīga aktivitāte deniņu daivā abās, daivā abās pusēs. Smadzenes klausās to, ko viņas dzird un analizē to. Tas ir labi, bet tas nav tik ļoti interesanti. Tālāk, sarežģītāks uzdevums, tā sauktais shadowings, kad ir jāatkārto tas, ko tu dzirdi tajā pašā valodā. Šeit mēs redzam savādāku smadzeņu aktivitāti. Kā jau es teicu, ir uh, atšķirīgas zonas, kas tiek iesaistītas. Šīs redzamās zonas nav tās, kas klausās, tās ir tās, kas atbildīgas ir par atbildību, par atkārtošanu. Šeit mēs redzam, ka aktivitāte ir ne tikai smadzeņu virspusē, bet arī smadzeņu iekšienē nedaudz dziļāk nekā virsējā zonā. Man diezgan grūti ir eh, smalki paskaidrot to. Uh, Labajā pusē mēs redzam vertikālas smadzeņu šķēles, kurās mēs malkāk redzam to, kas notiek. Šajos attēlos mēs redzam lielas zonas, kas ir ļoti aktīvas. Tās ir motorās zonas, kas atbild par vārdu izteikšanu un par artikulatīvo žestu uh, nodrošināšanu, kas tulkošanā ir svarīgs. Tālāk mēs redzam vēl kādas svarīgas zonas šeit smadzeņu vidū. Uh, ir kāda zona, kas ir tieši saistīta ar uzmanības kontroli un ar to, ka mēs paši sevi pieķeram kļūdās. Tā ir tā smadzeņa daļa, kas kontrolē to, lai netiktu pieļauts kļūdas vai lai izlabo kļūdas. Šīs daļas aktivitāte ir ļoti svarīga dalībnieki klausījās sevī, kad viņi atkārtoja dzirdēto. Tālāk horizontālais smadzeņu griezums apakšējā labajā stūrī. Te mēs redzam lielas zonas smadzeņu iekšpusē, kas aktivizējas artikulējot, proti runājot. Šī zona, kas izskatās pēc V burta, ir ļoti svarīga smadzenēs, un tā ir tieši saistīta ar uztveri, ar pamatu uztveri un ar motu autoro funkciju pārvaldību. Tā ļauj mums tādus plūstošus žestus izdarīt, nevis tā kā to žestus. Un tagad tas, kas mums interesē visvairāk, proti, sinhronās tulkošanas uzdevums. Un te mēs redzam atkal smadzenes, kurās aktivizējušās tās daļas, kas aktivizējās jau vārdu atkārtošanas laikā. Sarkanā krāsā mēs redzēsim tās smadzeņu daļas, kas ir iesaistītas tieši tulkošanas uzdevumā. Uh, Pirmkārt, jāsaka, tā ir zona, kas izplatīšā, kas koncentrēs lielākoties smadzeņu kreisajā pusē. Tas mūs nepārsteidz tādēļ, ka jau sen mēs zinām, ka tieši kreisajā smadzeņu pusē notiek sarežģītākie sintakses pētīšanas eh, pasākumi un tā tālāk. Uh, Šeit mēs redzam atkal tādus pašus smadzeņu griezumus un sarkanās zonas ir tās zonas, kas aktivizējas tieši sinhronās tulkošanas laikā, nevis atkārtojuma laikā. Par to skaidrošu nedaudz sīkāk, jo tas ir svarīgi. Labajā pusē, kreisajā zonā mēs redzam brokas lauku, kas ir aktivizējies. Brokas lauks atbildīgs ne tikai par fonoloģiju, tas ir atbildīgs arī ar semantisko uztveri. Mazliet zemāk mēs redzam pieres daivas daļu, kas atbildīga par sinteksi. Tas šķiet parāda, ka sinhronie tulki daudz dziļāk iekodē frāzes vai teikums, tad, kad viņi notiek uh, Tad, kad viņi iesaistīja sinhronā tulkošanu šeit apakšā, mēs redzam auditīvo aktivitāti un kontroli, kur cilvēks sinhronais tulks kontrolē pats savas kļūdas, ja tādas parādās. Es centīšos parādīt vēl kaut ko, iedziļinoties smadzeņu vidienē, kur mēs redzam tādu nelielu uh, rajonu, kas saucas nukleus kaudālis, kurš ir atbildīgs par daudzām funkcijām, pārkustībām, par motoro darbību, bet arī pār motivāciju, atlasi un izvēli dažādiem žestiem. Nukleus kaudālis ir ļoti svarīgs. Tas piedara izpildu funkcijām kas ir cieši saistītas ar visām kognitīvajām darbībām. Mūs interesē ne tikai tas, kuras smadzeņu daļas ģeneriski piedalās sinhronajās tulkošanā, bet arī tās smadzeņu daļas, kas pārvalda visu šo darbību, visus šos dažādos uzdevumus. Mēs zinām, ka ļoti svarīgi ir pārvaldīt šo input un output, ienākošo informāciju un to informāciju, ko tulks sniedz tajā laikā, kad viņš klausās runu. Tātad ir vismaz trīs svarīgi uzdevumi, kas ir jāpārvalda vienlaikus. Mēs mērījām to, cik ilgs ir simultanētāts periods katram eh, eksperimentu dalībniekam, katra teikuma tulkojumā, un tad skatījāmies, kādas modulācijas notiek kurās smadzeņu daļās. Atbilde, ko sniedz smadzenes, pieauga, pieaugot tulkošanas ilgumam. Šeit mēs redzam, ka uh, klausīšanās daļā smadziņu garozā notiek, zinām, aktivitāte. Ja mēs ieskatāmies dziļāk smadzenēs, redzam kaut ko ļoti interesanti. Tātad atverot šos smadzenes, redzam divas ļoti aktīvas nelielas zonas. Tās aktivizējas tad, ja notiek ilgāka sinhronā tulkošana. Tas ir putamens, kas uzsāk savu darbību. Putamena uzdevums ir apspiest dažus refleksus vai žestus, proti klausoties divās valodās, ir nepieciešams apspiest atsevišķas vēlmes proti atkārtot teikumu tajā valodā, kurā tu to esi dzirdējis, avota valodā. Putamens palīdz cilvēkā apspiest šo vēlmi un liek tomēr izteikties otrā valodā, mērķa valodā. Šeit rādu vēl dažu simulāciju rezultātus, kur notiek aktivitātes smadzenēs. Šīs ir zonas, kas aktivizējas artikulējot, proti izsakot vārdus. Tās ir motorās zonas smadzenēs. Atverot nedaudz smadzenes tālāk, mēs redzam, ka darbojas arī uzraudzības zonas, un tam mēs pievienojam vēl tās zonas, kas šķiet piedalās vairāk uzdevumu sinhronizācijas pārvaldē, multitaskingā. Tad, ja ir vairāki uzdevumi, tātad pārvēršana, runas pārvēršana no vienas valodas citā, tad sāk darboties šie pārvaldības orgāni. Tālāk pievienoja tās zonas, kas atbildīgas par tulkojumu, nu tas ir nedaudz tāds vispārīgs raksturojums, bet, nu, tās ir tātad šīs te zonas, eh, nukleus kaudālis, tāpat arī pieras daivas atsevišķās daļas, kas ir atbildīgas pār pārvaldības uzdevumiem vēl mēs varam pievienot dažus vilētos punktiņus, kas norāda uz tām zonām, kas atbildīgas par sinhronu divu valodu aktivitātes uzturēšanu. Mēģināšu trijās dimensijās parādīt šo te smadzeņu aktivitāti kopumā, lai jūs redzētu, kā šīs aktīvās zonas saistās cita ar citu. Tālāk gribētu jums parādīt to, kas notiek tulka smadzenēs, tad, ja tas ir tulks, kas ir pabeidzis mācību programmu, viņš ir izgājis 15 mēnešu mācības, es zinu, ka viņš vēl nav eksperts, viņš nav pieredzējis tulks, viņam vēl būs nepieciešami ilgi prakses darbi, lai viņš būtu pieredzējis tulks. Taču pat jau pēc šiem 15 mēnešiem mēs redzam izmaiņas. Šeit jūs redzat funkcionālo izmaiņu attēlu Tad, kad tulks ir e, pabeidzis maģistra programmu un tulko, viņa smadzenēs notiek sekojošais. Mēs redzam, ka ir mazinājusies aktivitāte atsevišķās smadzeņu zonās. Tātad smadzenēm vajadzīgs nav nepieciešama tik liela piepūle, lai veiktu tās pašas darbības smadzeņu. Neiroloģiskie tīkli un sakari ir daudz efektīvāki nekā māceklim. Labajā pusē mēs redzam šo te nukleus kaudālis, kurš ir iesaistīts kognitīvo uzdevumu pārvaldē un motorajos pasākumos. Nav, nukleus kaudālis nav īpaši saistīts ar verbālajām funkcijām. Vienīgā smadzeņu daļa, kas tieši saistīta ar valodas funkcijām, ir ir tā, kas atbildīga par saprašanu, par sintaksi un par teikuma jēgas iekodēšanu. Mēs redzam, ka ir notikušas arī struktūrālās pārmaiņas. Manuprāt, pēc 15 mēnešu ilgas apmācības tas ir fascinējuši kaut ko tādu novērot. Man patīk šis attēls. Šeit mēs redzam, kāda ir aktivitāte zilā un dzeltenā krāsā. Tās ir smadzeņu zonas, kurās notikušas izmaiņas pateicoties šīm apmācībām. Ir mainījies smadzeņu struktūras apjoms. Labajā pusē mēs atkal redzam šos te nukleoskaudālis, kas ir ļoti spēcīgi iesaistīti šajos procesos arī putamens. Tie ir iesaistīti šajā te uzdevumā. Tās ir kognitīvas, ģenera, vispārīgi kognitīvas zonas smadzenēs. Apmācību procesā tulku smadzenes ir diezgan pamatīgi mainījušās. tas varētu ietekmēt tulka dzīvi ikdienē un arī tulka kognitīvās funkcijas. Vairāk jūs nebiedēšu, domāju, ka ar to arī pietiks. Gribētu tikai pateikties saviem kolēģiem, kas palīdzēja tapt šim pētījumam etī. Ženēvas tulku un tulkotāju skolā un gribu pateikties jums visiem par uzmanību. Paldies! Muchas gracias. Eh, Lielas paldies. Mūsu rīcībā tagad ir apmēram 10-15 minūtes eh, jautājumiem un atbildēm. Došu vārdu Klērai Donavai. Liels paldies par šo aizraujošo prezentāciju, un mums kā tūkiem bija ļoti interesanti secināt, ka ja tiek stiprinātas mūsu e, kognitīvās zonas smadzenēs, un e, esam aizsargāti pret demenci. Nu labi, es esmu nedaudz <laughs> skeptiski pret to, bet nu labi, man ir trīs jautājumi. Es gribētu zināt, vai jūs esat paredzējuši pētīt e, tulku smadzenes, tādu tulku smadzenes, kas jau daudz gadu strādā pēc diviem, trim gadiem uh, pieredzes šai darbā, tulki strādā atšķirīgi, viņi kļūst par uh, ekspertiem. Viņi papildina savas pamatzināšanas un prasmes. Un uh, tad vēl arī, vai jūs varētu strādāt pie runām veselām? Vai varētu kaut kā izvairīties no tā tu, trokšņa, kas ir uh, skenerī. Jo, protams, tad, ja runa par vienlaidus eh, runu, tad uh, ir situācija atšķirīga. Un tad vēl zonas, kas ir atbildīgs par emocijām tulkošanas laikā. Arī šis elements man ļoti interesē attiecībā uz apmācībām. Lielas paldies par šiem ļoti interesantiem jautājumiem. Es mēģināšu tiem atbildēt. Jā, mēs tagad būtībā interesējamies par to, kas notiek, pie, um, kas notiek pieredzējušāku um, tulku smadzenēs. Man šķiet, ka tieši ar to mums būtu jānodarbojas tuvākajā nākotnē. Un runājot par darba metodi, kas varētu būt atšķirīga, uh, Uh, pie, uh, pieredzējuši tūku gadījumā. Tā varētu būt taču, es domāju, ka tās smadzeņu zonas, kas darbojas mehāniski, tūkošanas laikā nebūs mainījušās. Man šķiet, ka vienkārši smadzenes, gūstot pieredzi, kļūst efektīvāks un vieglāk risina izvirzītos uzdevumus mēs varētu sagaidīt, ka vienkārši kaut kādas eh, zonas būs palielinājušās, taču no struktūras viedokļa būtu interesanti redzēt, vai ir kādas zonas, kas ir, eh, kas agrāk netika aktivizēts. Un tad runājot par skaneriem, mums ir divi skeneri. Vienā ir trokšņi, un eh, otrā, lai iegūtu attēlu, ir attēlu, ko varam iegūt eh, vairāk mm, pāris sekundes simtdaļās. Bet ir arī tāda attēla, kas iegūst tavu divu sekundžu laikā, un eh, divu sekundžu laikā smadzenes jau milzīgi ir izkustējušās, un eh, tad tie attēli ir tādi izplūduši, un tā ir tāda liela problēma. Līdz ar to vienīgā tehnika būtu es, neiroloģiskā spektroskopija tā būtu vislabākā tehnika, kas ļautu gūt skaidru attēlu. Taču, diemžēl, tā ir izmantoja tikai smadzeņu garozas pētījuma gadījumā. Dziļāk mēs nevaram to izmantot. Tā tad ir tehniskas problēmas, kuras vēl neesam pārvarējuši. Taču, protams, būtu interesanti, ja mēs varētu tās pārvarēt, jo skaidrs ir. Uh, ka ir eh, visas tās lietas, kas ir iesaistītas eh, mutiskajā tūkošanā, piemēram, anticipācija, runājot par emocijām. Mēs eh, rīkojam šādi, visas mūsu frāzes bija absolūti neitrāls. Patiesībā mēs gribējām izvairīties no emocionālās zonas iesaistes. Mēs nevēlējāmies, lai mūsu eksperimentu dalībnieki būtu emocionāli iesaistīti. Turklāt emocija automātiskā apstrāde cilvēkiem, es nerunāju tikai par tūkiem, ir tāda, ka ja vispār ir kaut, kaut kāds eh, kairinājums emocijām, vai tas būtu vizuāls vai, vai auditīvs, cilvēki nespēja ierobežot savus eh, emocionālus respektus. Nu, būtu, protams, interesanti zināt, vai tūki spēj šos respe, refleksus uh, ierobežot. 25 gadus esmu pasniegusi mutisko tūkošanu un esmu secinājusi, ka var izmantot emocijas tās pārvaldot, tā tad ir tāda dabīga, di, tāda daļēji dist, distancēšanās, taču vienlaiks arī tā tiek mobilizētas emocijas, lai labāk saprastu vēstījumu, tāpēc uzdot šo jautājumu. Lielas paldies! Par šo lietu man ir vērts padomāt. Paldies par ierosinājumu! Lielas paldies! Nikolā Garovski. Vispirms vēlos pateikties par jūsu ļoti interesanto prezentāciju, un vēl man ir jautājums. Vēlos to uzdot manā dzimtajā valodā, krievu valodā. Protams, es varētu šo jautājumu uzdot internetam, bet gribēju izmantot jūsu klātbūtni. Gribēju pavaicāt Vai pastāv milzīgas atšķirības, ņemot vērā jaunākos zinātniskos atklājumus par cilvēku smadzenēm? Tātad, vai ir lielas atšķirības starp cilvēku dzimtajām valodām? Tās ir valodas, ko apgūstam bērnībā, un tām valodām, ko mēs saucam par svešvalodām, ko mēs apgūstam vēlāk savas dzīves laikā ja mēs runājam par lokalizāciju smadzenēs un arī par to, kā darbojas mūsu smadzenes, kad mēs uh, izmantojam gan dzimto valodu, dzimtās valodas, gan arī vēlāk apgūtas valodas, piemēram, tulkojot, un kādas eh, ir arī atšķirības runājot par sekām, piemēram, aizsardzība no agrīnas demences un no agrīna vaiprāta. Paldies! Okay, merci beaucoup de ces questions. Lielas paldies par šiem jautājumiem. Es domāju, sākšu ar jūsu pēdējo jautājumu, proti demenci. Ehm, mūsu pētījumi daudz tur nepierāda, taču šķiet, ka bilingvāls personas, piemēram, Kanādā, ehm, ir liecinājuši par to, ka nav svarīgi, kuras ir tās valodas, bet ir runa ka, par to, ka ir divas valodas, kas ir aktīvas visu dzīvi. Tiek veidota kognitīvā rezerve, un līdz ar to Alzheimer slimība vai kāda cita demence. Būtu, nevar eh, kļūt, eh, eh, ietekmē struktūrāli smadzenes. <clears throat> Un, um, protams, uh, ka šis uh, fenomens ir nodarbinājis cilvēks arī man tā skatā. Es jums nevaru sniegt visaptverošu atbildi. Šķiet, ka tad, ja cilvēkam ir divas valodas, tās tiek uh, atainots visnotaļ identiski, tās ir ekvivalentā līmenī. Pilnīgiem uh, bilingvāļiem būs vienādi attīstītas uh, abas valodas. Taču tad, kad tiek apgūta jauna valoda, šie tās zonas, kurām it kā nekāda sakara to nebūtu, tiek iesaistītas un tās tiek izmantotas, lai apgūtu valodu. Un interesanti šai gadienai ir tas, ka jo vairāk, jo lielāka ir pieredze, jo vairāk šie tīkli sasaistās. Tad, kad cilvēks mācās otro, trešo valodu, tad uh, tiek iesaistīta labā puslodes smadzenēs, kā jau visi sacīja. Principā kreisās puslodes uh, darbība ir daudz vairāk aktīva apmā, apgūstot valodas. Tā tad. Um, uh, apgūstot uh, svešvalodas vairāk tiek iedarbinātas šīs kognitīvās zonas kad ir runa par eh, dzimto valodu, tad eh, patiesībā viss notiek automātiski. Un eh, šeit ir liela atšķirība, vai smadzenes darbojas automātiski vai nē. Es nedomāju, ka esmu sniedzis jums apmierinošu atbildi, taču uh, Pat labam, diemžēl, nevar stāstīt uh, par dažādajām struktūrām, kādas ir uh, atšķirīgas, atšķirības smadzenēs cilvēkiem, kas runā tikai vienā valodā, kas ir bilingvāli. Mēs esam tik ļoti atšķirīgi, ir arī ļoti atšķirīgas valodas. Mm, tur nav tik visaptvaroši pēti valodi, uh, vārdi. Runa ir tāds kā žests, bet visas šīs koncepcijas, piemēram, semantika, ir labi jāsadala pavisam smadzenēm, jo tas ir instruments, no kura jāizmanto visas zonas. Tā tad e, tiek iedarbināts daudzas zonas. Es domāju, ka vienmēr būs grūti atšķirt vienu zonu no citas eh, atkarībā no, vā, no valodas. Lielas paldies! Vēl trīs eh, runātāji vēlas uzdot jautājumu, tāpēc es ierosinātu, lai pēc šiem trim runātājiem es eh, pievērstos kafijas pauzē. Lielas paldies! NATO pārstāvis. Falka kungs. Cik lielā mērā eh, tiek iedarbināts automātiskās zonas, cik lielā mērā ir apzināts process un neapzināts pieredzējušiem tulkiem? Un tad vai jūs esat eh, secinājuši, ka dažas spējas eh, zūd pieredzējušiem tulkiem? Un vai arī pastāv atšķirības starp sievietēm un vīriešiem? Esmu izlasījis uh, The Female Brain, es drīzāk esmu šai ziņā feministu nomatnē, un vēl viens ierosinājums. Lai uzticīgāk atainot skenerī tulkošanas aktu, vai nevarētu tā vietā, lai viņi runātu, iedomātos, ka viņi pau, runā savu tūkošanu. Lielas paldies! Runājot par apzināto un neapzināto sfēru, man te nekas, es diemžēl jums nevaru neko stāstīt, mēs savās darbos nešķirām šīs divas lietas. Man arī nav datu par to, ko paturējuši prātā eh, tūki no savas tūkošanas skenerija un tad arī par zinām spēju zaudēšanu. Tas ir jautājums, kas daudz nodarbina, protams, tas ir ārkārtīgi interesanti, taču arī šai gadienā nevar jums sniegt skaidru atbildi. Runājot par tulkiem, es daudz jums nevaru stāstīt, taču mēs zinām, ka bilingvāls personas smadzenēm ir priekšrocība, taču ir arī trūkums. Uh, daudzvalodīgām personām ir grūtāk uh, atrast vārdus, tāpēc, ka viņiem ir jāpārvalda lielāks krājums. Un skaidrs, ka jo lielāks vārdu krājums, jo vairāk aizkavēs procesu. Tomēr uh, tas nav vienīgais iemesls, kāpēc uh, cilvēkam, kurš pārvalda vairākas valodas, uh, kā šie procesi ir lēnāki. Man šķiet, ka priekšrocības no vairāk valodu prašanas ir pietiekoši lielas, lai neuztrauktos par eh, iepriekš minēto faktu, taču esmu dzirdējis, ka tulkiem rodas iespējas, ka viņu atmiņas spējas mazinās darba gaitā. Nē, es pārliecināts, ka tā tiešām ir tās smadzeņu zonas, kas tiek izmantotas tulkošanas laikā, ir saistīts ar fonoloģisko uh, pusi, piemēram, vai īstermiņa atmiņu vai fonoloģisko atmiņu. Tad, ja mēs uh, aktīvi darbojamies ar šo sistēmu, tad tā, uh, tās darbs nemazināsies. Uh, varētu tomēr būt nelielas izmaiņas, ka. Taču tas, kas eh, viss ir eh, it kā eh, virspusējs, varētu tikt noraidīts no tūka puses. Runājot par sieviešu mm, smadzeņu īpatnību manis eh, pētītajā grupā bija pus uz pusi vīrietis, vīrieši un sievietes, un līdz ar to nekādas liels atšķirības es neievaru. Un tad runājot par šo troksni skeneri. Ir ne tikai šī trokšņa problēma, bet ir arī tas fakts, ka tulkošana ir darbība, to vajadzētu atainot, un tāpēc eksperimentu dalībniekiem vajadzētu dzirdēt, eh, kā viņš, eh, kā viņš pauž to savu domu. Ja viņš to nedzird, tad tas jau ir atkal atšķirīgi. Jo te vēl ir papildu uzdevums klausīties sevi. Es esmu uh, bilingvāls un es varu savā galvā tūkot. Taču tad, kad man ir reāli Eh, skali jātūko, tad es to vairs nespēju darīt. Tā tad ir vēl grūtības, kas ir saistīts tieši ar to, ka cilvēkam ir jāklā, jādzird tas, ko viņš pats saka. Liels paldies! Eh, vai pārējie divi runātāji, Jēgarovas kundze no Astrahaņas universitāte un Folan kungs, lūkšu jūs uzdot tikai vienu jautāju, un tam jautājumam jābūt pēc iespējas praktiskākam. Uh, jo es tiešām vēlos līdz 11.15 beigt šo konferences daļu. Lūdzu, Jegorovs kundze. Es arī izmantošu šo iespēju, lai varētu uzdot jautājumu dzimtajā valodā. Man ir ļoti īsts jautājums. Mēs visi zinām, ka sinhronā tūka darbs ir ārkārtīgi stresspilns, bet jūs sava eksperimenta laikā viņus vēl pakļāvāt tādām visām nepatīkamām procedūrām, piemēram, taisījāt viņiem magnetisko rezonansu un ielikāt tādās uh, kabīnēs. Es, piemēram, cieši no klaustrofobijas, un ja mani ieliktu šajā skenerī, tad nevien es nespētu ne vārdiņu iztūkot, es vispār aizmirstu, kur es atrodos. Vai Es, es, protams, pieņemu, ka jūs cilvēkus, kas sirds ar klaustrofobiju, nelikāt šajā skenerī, un uh, varbūt jūs uzskatāt, ka tūks, neskatoties, kur, lai arī kur viņš atrastos, viņa smadzenes vienmēr darbosies identiski. Paldies! Ah, une, euh, très, très Šis ir ļoti labs jautājums. Man jāsaka, skenera vide, protams, ir uh, tāda, kas izraisa lielāku stresu nekā tūkošanas kabīne, taču tajā ir diezgan ērti atrasties, tomēr uh, skaidrs, ka te ir liels magnētiskais starojums un tā tālāk. Runājot par stresu, šis jautājums ir vienkārši lielisks. Stress lielā mērā ietekmē uh, sistēmu putamen. Uh, eh, skaidrs, ka uh, smadzenes arī ietekmē stress. Un tas ir ļoti interesanti. Es domāju, ka stress var negatīvi ietekmēt tulkošanas kvalitāti katrā ziņā, uh, valodu vienlaicīgas pārvaldības ziņā. Katrā ziņā paldies par šo jautājumu. Señora Faula from NUI Galway. If we were in plenary, I'm sure you'd cut my... Galvejas universitātes pārstāve. Jūsu pētījumi ir pilnīgi aizraujoši. Trešajā rektora konferencē es varēšu jums pastāstīt, vai kognicija ir uzlabojusies, jo es pat labanu Eh, veids pētījums vai tulkošanas eh, apguve eh, uzlabo citas funkcijas, ne tikai pašu tulkošanu. Es uzskatu, ka ja jūs kādu apmācāt kā tulku, jūs viņam sniedz ne tikai tulkošanas spējas, bet arī dzīvēi noderīgas spējas, un es domāju, šie pētījumi to tikai pierādīs. Es uzskatu, ka tiem desmit studentiem, eh, kas apmeklē tulkošanas eh, apmācības kursus, eh, noteikti būs labāk attīstījušās smadzenes nekā citiem, kas to nebūs darījuši. Lielas paldies! Es domāju, ka jūs komentāri ļoti <clears throat> nozīmīgi. Es gan nenodarbojos ar tulko, tulkotā, tulku apmācību, taču skaidrs, ka šī neirobāze uh, viņus ietekmē tā, ka uh, viņu smadzenes darbojas atšķirīgi ne tikai tulkošanas laikā vien. Liels paldies! Pateicamies doktoram R.V. Adamanam par viņu prezentāciju. Un es ierosinātu ne, nedaudz īsāku kafijas pauzi, uh, un tad atkal sāksim darbu pēc minūtēm 20. Paldies!